īstenošanas pašreizējā norisi Bangladešā. Dodu vārdu Langas kungam 5 minūtes. Viņš ir šī dokumenta autors. Komisārs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Mēs visi, es domājam, aizvien vēl ir sašutuši par to, kas notika Rana Plaza nelaimes. Uh, brīdī. Un arī Bangladešā vispār ir daudz citu negadījumu noticis. Tie ir cilvēki, kas, ražo te, kas strādā tekstilu rūpniecībā, un viņi riskē ar dzīvi un ar veselību. Tādēļ man liekas, ka bija nepieciešams, ka pēc Rana plazas nelaimes mēs kopā rīkojāmies un tā esam strādājuši pie ilgspējības pakta izstrādes. Mēs vēlamies, lai tiktu strādāts, lai tiktu slēgta līguma. Ir nepieciešami uzlabojumi darba apstākļos Bangladešā. Rīt notiks trešā sēde, kurā tiks runāts par to, kā situācija ir attīstījusies. Es ceru, ka šī sēra būs veiksmīga, šī tikšanās būs veiksmīga, taču tā būs veiksmīga tikai tad, ja skaidri tiks pateikts, kāda ir um, nākotnes virzība. Un tas ir arī iemesls, kādēļ mēs esam šeit uh, šodien. Tāpat arī ir jāsaka, ir nepieciešams uh, prot, uh, progress. Mēs esam uh, piedzīvojuši, ka ir uh, izmaiņas, ir jaunas arotbiedrības uh, nodibinātas, ir uh, arī apstākļi, darba apstākļi mainījušies un tāpat arī attiecībā uz uh, algām un darba apstākļiem ir daudz, kas uh, mainījies, tarifa līgumi uh, ir uh, kļuvuši iespējami un ir būtisks uzlabojums panākts. Tāpat arī minimālās algas uzlabošana un uh, koplīgumā pa, tika paredzēts, ka tika, tiks veiktas 1700 uh, inspekcijas fabrikās, lai pārbaudītu darba apstākļus, uh, darba drošības apstākļus, ugunsdzēsības uh, noteikumu ievērošanu. Tur mēs esam panākuši zinām progresu. Tomēr Startautiskā darba organizācija mūs brīdina, ka arī te ir lieli trūkumi. Un Komisija par laimi to vēstule ir ļoti labi formulējusi. Un, manuprāt, tā arī nedrīkstētu būt, ka no vienas puses Bangladeša uh, bauda vispārējā priekšrocību režīma, priekšrocības, izmantot to ļoti aktīvi. Mēs redzam, ka uh, Ikgadējais pieaugums ir 6,6%, bet no otras puses mūsu VSP sistēma pārēdz arī zināmas noteikumus - cilvēktiesību atzīšanu, darba ņēmēja tiesību atzīšanu, un to tā nepilda. Un uh, par tekstilu industriju pēdējā plenāra sesijā mēs ļoti skaidri pateicām, ka mēs sagaidām šeit uh, juridiski saistošas noteikumus, lai tiktu ievēroti uh, piesardzības pienākumi, OECD vadlīnijas, ilgtspējas vadlīnijas, un mūsu VSP sistēma būtu daudz spēcīgāk jāsaist ar darbaņēmēju tiesību ievērošanu. Ir jābūt kādām sakām, jā. Tas netiek ievērots. Nevar būt, ka VSP režīma ietveros mēs uh, visu pieciešam. Komisija ir jāizdara uh, secinājumi. Tur ir arī atsevišķas problēmas, kā izskatās ar darba ņēmēju tiesībām speciālajās eksporta zonās. Un tur, proti, notiek attīstība, valdība šobrīd pārskata tiesību aktas, bet ir nepieciešama arī skaidrība, ka mēs nevaram runāt par divām darba ņēmēju klasēm. Mums ir jādomā arī par grūtībām, ar kuras piedzīvo ārotbiedrības mēģinot reģistrēties un tikt atzītām, kā arī represijas, kuras tiek vērstas pret arotbiedrībām un citām organizācijām. Tas, kas notiek Bangladešā, nav pieņemami. Un tieši tāpēc mūsu jautājums ir sekojošs. Kā mēs varam uzlabot īstenošanu, kā varam nodrošināt uh, ka starptautiskās darba organizācijas rekomendācijas tiek īstenotas un, protams, arī 2000, arī pakts ir jāpagarina līdz 2018. gadam, jo darbs līdz galam vēl nav pabeigts. Tāds ir mūsu jautājums komisijai. Liels paldies, labvakar visiem, godājumo Langes kungs, tagad došu vārdu komisijas vārdā Malstrēms kundzei. Liels paldies, priekšsādātāji, godājumie deputāti, liels paldies par to, ka esat iekļāvuši šo jautājumu darba kārtībā un paldies par jūsu atbalstu paktam un jūsu paustajām bažām par Bangladešu. Kā jau jūs zināt, komisija ir pilnībā apņēmusies uh, risināt atbilstības jautājumus uh, starptautiskās darba organizācijas uh, standartiem Eiropas tirzniecības politikas ietvaros. Mums ir dažādi instrumenti, VSP, īpašās partnerības, nolīgumi un arī šis pakts. Es pilnībā piekrītu jūsu bažām par darba ņēmēju tiesībām un to, ka tās Bangladešā netiek ievērotas. Uh, Starptautiskā darba organizācija savā ziņojumā pagājušajā gadā par Bangladešu iekļāva īs, īpašu punktu par pulcēšanās brīvību un koplīguma tiesībām. Es zinu, ka daudzi no jums deputātiem Bangladešu ir apmeklējuši, sūtījuši arī spēcīgus signālus, lai tas tiktu iekļauts eh, šīs valsts darba kārtībā, ir eh, nepieciešams veicināt arī informētību. Un Bangladešas valdība zināmu darba daļu ir paveikusi. Es redzu, ka Bangladeša šobrīd pilnībā ievēro darba ņēmēju pamatiesības. Jūs, eh, Langis kungs un citi, uzdevāt ļoti konkrēts jautājums. No Bangladešas darba tirgus redzam dažus pozitīvus līgumus. Februārī viņi noslēdz trīspusējo līgumu un ir tapšanas stadijā arī īpašās eksporta zonas um, tiesību akti, kurus uh, gan nosodīja starptautiskā darba organizācija, tāpēc tie tika atsaukti. Ir uzlabots uh, dialogs ar sociālajiem partneriem, izskatās, ka valdība pārskata visu darba likumdošanu, un arī tas ir pozitīvs signāls. Mums vajadzētu par to priecāties un to atzīt. Tomēr joprojām pastāv jautājumi par pakta mandāta pagarināšanu ir vispār pieņemts uzskats, ka mums vajadzētu turpināt sadarbību arī pēc 2018. gada vienā vai otrā formā, bet ar to vien nepietiek. Ir nepieciešams uh, papildus uh, uzlabojumi, un uh, te vēl priekšā stāv daudz darba. Rītdien, kā jau pieminēja Langis kungs, notiek ilgspējas pakta darba grupas tikšanās. Un uh, tur mēs arī runāsim par nākotnes uh, attīstību. Mēs Bangladešas iestādēm esam ļoti skaidri pateikuši, ka sagaidām ļoti strauju progresu darba tiesību ievērošanā. Tas, protams, nevar notikt vienas dienas laikā, ir nepieciešama skaidra, caurskatāma skate, stratēģija, kurā ir arī noteikti termiņi. Tai ir jārunā arī par koplīgumiem, par pulcēšanās brīvību Valdībai ir jānodrošina efektīva un ātra ārotbiedrību reģistrācija, ir krimināli jāvajā un jāsojā, jāsoda visa arotbiedrību līderu vajāšanas, vajāšana. Vienlaikus uh, darbs īpašajās eksporta zonās ir jāsaskaņo ar ILO normām ir jāveicina arī privātā sektora iniciatīvas, lai arī viņi tiek iesaistīti šīs vienošanās īstenošanā, papildus uh, vienošanās uh, mandāta pārskatīšanai un aktualizēšanai. Mēs domājam par to, kā atvieglot dialogu starp zīmoliem un to piegādātājiem atbildīgas uh, biznesa programmas ietvaros. Mēs rīkojam tehniskus seminārus sadarbībā ar OECD lai veicinātu pienācīgu rūpību un izskaust kaitīgās prakses. Mēs paļaujamies arī uz starptautiskajām organizācijām, kas specializējas šajā jomā, kā ILO, kas vērtē Bangladešas valdības rīcību. Godāmie deputāti, pakts joprojām paliek ļoti svarīgs satvers sadarbībai ar Bangladešu un citiem starptautiskiem partneriem darbaņēmē tiesību jomā. Ja netiks vērots pienācīgs progress saprātīgos termiņos komisijai būs jādomā, kādas papildus soļus mēs varam spērt. Mums ir instrumenti, kurus mēs varam izmantot, piemēram, VSP regula, un kā jau jūs zināt, VSP regula uh, pārēc to, ka tirzniecības privilēģijas var apturēt tad, ja tiek sistemātiski pārkāptas cilvēktiesības vai darba ņēmētiesības. Tas ir svarīgs instruments. Es ceru, ka mums to nevajadzēs izmantot un ka mēs redzēsim progresu Bangladešā un es ceru, ka arī dienas sanāksme arī nesīs zinām progresu. Bet mēs ļoti cieši sakosim notikumu attīstībai. Lielas paldies par šo diskusiju, paldies par jautājumu, paldies, ka jūs tik aktīvi tajā iesaistaties un un es domāju, ja mēs tikpat aktīvi strādāsim un sūtīsim spēcīgus signālus, es ceru, ka Bangladešas iestādes to arī sapratīs. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā, kā pirmais izteiksies Roškungs Eiropas Tautas partijas vārdā. Divas minūtes lūdzu. Sākumā vēlos pateikties Karimam kungam par viņu paveikto darbu. Šis ilgspējīgas ilgspējīgs pakts bija parakstīts 2013. gada, eh, pēc tam, kad 2013. Eh, gada aprīlī uh, plazā uh, pār par 200 cilvēkiem gāja bojā strādājot šajā ēkā. Un Eiropas komisijai bija jādara viss, kas tās spēkos, lai šāda traģēdija neatkārtotos. Tāpēc šis ir īstais. Uh, brīdis noturēt šādas debatas pirms sanāksmes rīt Dakā. Komisārs Kunze, vēlos jums uh, lūgt, lai uh, tās darbs sadarbībā ar Bangladešas valdību būtu uh, tāds, ka tiktu izdarīta lielāka lielāks spiediens uz, uz valdību, lai nodrošinātu darbam atbilstošu apstākļu šai valstī. Ir daudz cilvēku, kas eh, pievēr acis uz eh, pasākumiem, kas paredzēti šajā kompaktā. Par spīti panākumiem, kas vispārējos eh, darba noteikumos ir panākts, īpaši attiecībā uz ēku drošību, varam apsveikt Bangladešas varas iestādes ar šo progresu. Uh, tomēr ir jāpārbauda taustāmu mm, pierādījumu eksistence, jāpanāk arī uh, progress uh, darbinieku tiesībās, arī jāuzlabo darba likums attiecībā arī uz Uh, starptautiskās darba organizācijas uh, konvencija 87.98 ir jāapkaro korupcija, lai novērstu uh, nepamatotas ārestus pret arotbiedrību aktivisti. Un arī runājot par eksporta brīvēm zonām, tam arī ir jābūt tādām, kas atbilst starptautiskām prasībām. Paldies! Paldies! Sociāldemokrāta vārdu Jungerijus kundze. Paldies, komisāra kundze. Četri gadi ir pagājuši kopš uh, stājās spēkā ilgspējības pakts. Un jāsecina, ka uh, Darba noteikumi Bangladešā vēl ar vienu ir slikti un dažkārt pat e, noteikumi ir pasliktinājušies. Par laimi Eiropas komisija arī to atzīst un ir nosūtījis vēstuli Bangladešas vēstniekam. E, Briselē arī e, nodarbinātības tirzniecības ģenerāla direktorāts to atbalsta un līdz 18. maijam ir Šai, valstīm, jā, šai valstī jāpierāda, ka ir panākts eh, progress daudzās jomās un ir novērsti arī trūkumi darba likuma eh, kontekstā. Un tad eh, notiks arī atbilstoša izmeklēšana. 18. mājas ir rīt, un gan es, gan jūs esam piefiksējuši, ka Līdz šim uh, Bangladešas valdība ir atcēlusi attiecīgos līkumus, taču tomēr uh, nav panāks progress. Nu, līdz 18. maija uh, pienākšanai vēl ir dažas stundas, taču man ir šāds jautājums. Kas notiks pēc rītdienas? Ja tiks secināts, ka tālāk rezultātu nav, vai jūs atkārtosiet tos ierosinājumus, eh, kas bija komisijas vēstulē, kas tika nosūtīti pirms diviem mēnešiem. Paldies. Karim Kungs, eh, Eiropas konservatīvo un reformātoru vārdā uz pusotru minūtu. Priekšsēdētāji, paldies. Komisārs Kunze, vienmēr prieks jūs redzēt eh, Eiropas parlamentu sēžu zālē. Es augstu vērtēju to atklātību, ar kur jūs runājat par tirzniecības lietām ar Eiropas parlamentu un to caurskatāmību, par kur jūs liecināt. Kolēģi, Bangladeša ir stāsts ar divām versijām. Viena puse ir tā puse, par kuru mēs, Eiropas parlaments un Eiropas Savienība var justies lepni par to, ka mēs palīdzējām attīstībai, nodrošināt, ka Bangladešas sabiedrības um, cilvēkam klājas visgrūtāk šodien, var uh, gūt uh, viņa darbam atbilstošs ienākums ar lepnumu par savu darbu. Tas ir milzīgs sasniegums. Kā mēs paraugāmies uz uh, lieliem sasniegumiem, jādomā arī par to, kur mēs esam nonākuši šodien. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka vainu Bangladešas valdība neieklausās, vai arī tā izvēlas neieklausīties, vai arī tā nesaprot, ko mēs sakām. Tāpēc es, es nodomāju šodien nosūtīt pavisam vienkāršu vēstījums, un te nav runa par kaut ko detalizētu, ar to nodarbojas komisija. Vēlos sacīt Bangladešai, ka es nevēlos, mēs nevēlamies piedzīvot tādu situāciju, kad eh, pēc milzīgajiem sasniegumiem uh, jūs nāk klajā ar negatīvu rezultātu. Mēs darījām visu, kas mūsu spēkos, lai durvis ar vienu paliktu vaļā jums. Lūdzu, šodien uztveriet šo vēstījumu, reaģējiet pozitīvi, tā lai mēs varam virzīties tālāk pa mūsu progresa ceļu. Paldies. Sančes uh, kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Jā, tagad nu, jau ir apritējuši veseli četri gadi kopš Rana plāza sabruku, un Bangladeša strādnieki, tie, kas strādā tekstilu rūpniecības nozarē, vēl ar vien dzīvo briesmīgos, eh, strādā nepieņemos apstākļos. Runas brīvība, biedrošanās brīvība, tās tiek ierobežotas Bangladešā. Eh, arotbiedrība aktīvisti tiek arī šantažēti un spīdzināti. Uh, Tas pats attiec uz disidentiem un cilvēktiesību aktīvistiem. Jā, iz, jāsāk izmeklēšana uh, par uh, starptautisko cilvēku tiesību pārkāpumiem un ir jāuzlabo tekstilu rūpniecībā strādājošo apstākļi. Netiksen 500 šī parlamenta deputāti pieprasīja, lai komisija piedāvāt saistošu tiesību aktus par darba noteikumiem šai valstī. Paldies! Paldies! Sančes kundze bija goja grupas vārdā un tagad Hautelis kundze zaļo grupas vārdā. Priekšsēdētāji kungs komisārs kundze, mēs vēlam jums spēku. Uh, rītdien sanāksmē, kad komisija apspriedīs sekmes, kas gūtas saistībā ar Bangladešas saistībām, ir nepārprotams eh, prasības saraksts no Eiropas Savienības puses. Vai jūs, komisārs Kunze, varat piekrist, ka ja gadījumā netiks secināts, ka saistības nav, prasības nav pietiekami izpildītas, tad pastāv iespēja, ka komisija varētu vērsties pie starptautiskās darba organizācijas un pieprasīt uzsākt procedūru par starptautisko darba tiesību pārkāpumiem. Mums šis jaunais pakts ir jāuztver nopietni. Tas ir, eh, tie ir ievērojami centieni, kas eh, veicina uh, atbilstošas apstākļus, taču ja otra iesaistītā puse neizpild prasības, tad jārīkojas. 500 deputāti tiešām ir aicinājuši, lai tiktu ievies saistošas prasības pret starp, starptautiskiem uzņēmumiem. Es domāju, mums šī prasība ir jāatkārto, jo tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu godīgus apstākļus. Es paldies! Nācija brīvības grupas vārdā Čoka kungs uz vienu minūti. Džanluka Bonano svinēja dzimšandienu šonadēļ. Izmantojot Džanluks komunikācijas eh, metodas, es vēlos sacīt, ka Eiropa ir aizmigusi. Atveriet acis, atver acis, Eiropa, pamodies! Nu jau pietiek! Pietiek kalpot uh, starpnacionālo uzņēmumu interesēm. Šie uzņēmumi ir nogalinājuši Itālijā lielisko uh, rūpniecības uh, nozari. Šie ražotāji ir devušies uz citām valstīm uh, un spekulē tur ar uh, esošo nabadzību, uh, paverdzina bērnus, kas strādā 13-14 stundas dienā bez jebkādas sociālās aizsardzības. Uh, vai darba tiesību normu ievērošanu. Tas ir nepieņemami. Ja Eiropa negrib būt par līdzinātāju šiem daudznacionālu uzņēmumu uzņēmējiem un negrib būt atbildīga par nāvis gadījumiem darba vieto, tad tai vienkārši ir jāaizliedz šo preču uh, eksports uz Eiropu, jo eh, šīs preces ir nelegāls, tās ir nelegāli ražots un ražots pārkāpjot jebkādas darbtiesības, no, darbtiesības normas. Paldies, Čoka kungs. Zentfeld kungs, divas minūtes lūdzu. Eh, Paldies, priekšstādātāji. Žēl, ka tāds strādķēdīs, kas eh, tika piedzīvota Bangladešā, reizēm Uh, novad pie uh, veselības drošības un uh, darba normu ievērošanas tikai šādā ārkārtējā gadījumā. Vienošanās starp ES un Bangladešu un arī ASV un starptautisko darbu organizāciju ir zināmā mērā uzlabojuši situāciju, ir uzlabots darba likums, kas sākotnēji tika strādāts 2001. gadā 500 eh, ražotnes tika pārbaudītas, tika reģistrētas jaunas arotbiedrības un tika izveidotas jaunas institūcijas. Mm, tas viss vērtējums kā pozitīvs rezultāts eh, Eiropas Savienības darbībai, un tas noticis pateicoties uh, Uh, tam, ka tika slēgt līgumi ar uzņēmumiem, kas nodarbina šo strādniekus. Jāsaka, ka šis uh, process turpinās, tas vēl nav noslēdzies. Taču darbs tādās valstīs kā Bangladeša nāk par labu daudziem cilvēkiem. Viņi tiek aizsargāti pret bezdarbu, nabadzību un bādu. Tātad mums jāķers klāt e, šiem risinājumiem atbildīgi, lai palīdzētu cilvēkiem nabadzīgākās valstīs nenogalinot to rūpniecības nozara, kas ļauj viņiem cienīgi dzīvot. Paldies! Makavens for... kundze, paldies priekšsēdētāji! Kad mēs devāmies uz Bangladešu, tad uh, bija skaidrs, ka piekļuva mūsu tirgam ir ļoti svarīga Bangladešai. Un es kā uh, eh, interkomitejas priekšsādātāji uh, eh, augstu vērtēju to, ka uh, desmitiem tūkstošu cilvēku uh, var dzīvot cilvēku cienījumā dzīvi, pateicoties tam, ka viņiem ir pieeja mūsu tirgumu. Mēs arī zinām, ar kādām grūtībām viņi saskars un iebiedēšana savā darba vietā, kad mēģina organizēt. Uh, Eh, savu darbību. Mēs augstu vērtējam vēstuli, ko nosūtījāt eh, Bangladešas vēstniekam eh, Briselē. Ir svarīgi atgādināt Bangladešas varas iestādēm, ka te nav vienkārši runa par vienošanās, bet par īstenu darba tiesību ievērošanu. Man ir vairāk jautājumu. Neviens nevēlas uh, atņemt Bangladešai piekļuvu mūsu tirgumu. Un neviens arī nevēlas slēgt kaut kādas jaunas līgumas ar valstīm, kur darba apstākļi vēl ļaunāk nekā Bangladeša. Tad kādi būs noteikumi komisējas nolīgumos ar citām valstīm, um, kur līdzīga situācija? Kā jūs panāksiet, lai tiek ievērot starptautiskās darba organizācijas prasības? Un tad otrkārt mūsu uzņēmuma atbildība Jūs nevarat investēt darba vietu izveidē un cilvēku dzīves uzlabošanā, ja cilvēkiem par viņu darbu netiek atbilstoši maksāts. Mēs balsojām par ziņojumu pagājušajā mēnesī mūsu uh, komitejā par uh, jauns vērtības uh, piešķiršanu. Um, gatavo apģērbu nozarei, tad kā var panākt, lai būtu maksātu godīga cena par eh, darbu šiem cilvēkiem? Paldies, Lambertas kundze, viena minūte. Paldies priekšsādātāji, arī es vēlējos pateikties eh, komisārai par viņas pastāvīgo interesi un aktīvu iesaistīšanos eh, gatavo apģērbu nozarē ne tikai Bangladešā. Un te es runāju, ka delegācijas vadītāji attiecībām ar Dienvidāziju šajā parlamentā, un mēs eh, no sākta galā esam atbalstījuši ilgspējas paktu. Tā bija novatoriska, atbildīga pieeja, kas eh, veidojās pēc Rāna plaza tradēģijas, un tā varētu būt potenciāls modelis sadarbībai ar citu valstu valdībām, jo <clears throat> tas, ko tikko teica Makavanas kundze, Bangladeša nav vienīgā valsts ar problēmām. Uh, Tāpēc daudzi no mums uh, augstu novērtē Bangladešas valdības uh, aktivitātes saistībā ar šo paktu pēdējo gadu laikā, bet to ir nepie, tam ir nepieciešams iedvest jaunu dzīvību, jo Bangladešai būtu jākļūst par līderi. Uh, nodrošinot uh, pienācīgu arotbiedrību aktivitāti, atbildīgu ražošanu, un tāpat kā arī mēs ievērojam savus pienākumus attiecībā uz atbildīgām piegādes ķēdēm, lai zinātu, ka neapdraudam cilvēku dzīvības. Paldies! Liels paldies! Līcis kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem! S&D delegācijas ietvaros uh, Martā uz Bangladešu es varēju pārliecināties, ka uh, darba apstākļi, apģērba un apavu rūpnīcās ir ievērojami uzlabojušies. 2016. gadā arotbiedrību līderi tika uz īsu laiku ieslodzīti, mm, ILO standarti joprojām tiek pārkāpti. Mūsu delegācija uz vietas prasīja šo standartu ievērošanu un tādējādi papildināja komisijas aktivitātes. Es, protams, priecājos par ilgspējas paktu un ļoti, priecāju, ļoti mani interesē arī dienas eh, sanāksmes rezultāts. Bet es eh, gribētu zināt, kā komisija turpinās eh, sniegt savu ieguldījumu šī pakta īstenošanā. Es zinu, ka parlamenta iniciatīvas ziņojumu par atbildīgām piegādes ķēdēm komisija ir saņēmusi, un tajā mēs no komisijas prasām tiesību akta priekšlikumu, kas beidzot uh, prasītu ievērot uh, pienācīgas izpētes principu visā piegādes ķēdē. Tas uh, nodrošinātu labākus darba apstākļus ražojošajās valstīs, tajā skaitā arī Bangladešā. E- Paldies, Līces kungs, un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras Marijas kungs vienu minūti. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vairāk kārtāt esam nodarbojušies ar darba džungļiem, kas valda uh, Um, Bangladešā, kur tiek nodarbināti mazi bērni pa 12-13 stundām, kur uh, tiek uh, eksploatāti cilvēki, kur Rana plazā ir nodaguši uh, simtiem uh, strādnieku. Uh, kur eh, Eiropas eh, daudznacionālie uzņēmumi slēguši savas ražotnes Eiropā, eksploatē eh, cilvēks Bangladešā. Bangladeša neizpildīs prasības, par to jūs varat būt droši. Gan Bangladešas valdība, gan arī uh, starptautiskie daudznacionālie uzņēmumi uh, izvairīsies. Viņi spēlēs ar mums uh, paslēpes. Uh, un turpināsies arī eksports eh, no Bangladešas eh, tekstila eh, rūpniecības precēm. Un tas smagi turpinās skart gan Grieķiju, gan citas Eiropas dienvidu valstis. Pospešilkungs, lūdzu, vienu minūti. Lielas paldies priekšsēdētāji par to, ka man devāt vārdu. Komisārs kundze, komisāras kundze, liels paldies! Es ļoti priecājos, ka jūs eh, tik aktīvi iesaistāties eh, šajā procesā tādiem cilvēkiem, kas kā es, kur iestājas par cilvēktiesībām, ir viedoklis, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt eh, cilvēktiesības un citas brīvības. Ir labi, ka mēs parlamentā nodarbojamies ar uh, tādiem jautājumiem kā darba ņemē tiesības Bangladešā. Jāteic, uh, pēc tam, kad es izpētīju dokumentus, es biju skeptisks par viedokli, ka Bangladešas valdība būtu gatava Eiropas um, Savienības rezolūciju uztvert nopietni un uzlabot darba uh, ņēmēja tiesības, tāpēc labāko veiksmi rītdienas sarunās. Un ja laika gaitā nekas nemainās, es ceru, ka Eiropas komisija uh, ātri īstenos soļus, lai mēs um, vairs nebārstītos tikai ar diplomātiskiem vārdiem. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Šis, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Liels paldies arī par jūsu um, apņēmību. Mēs piekrītam jūsu mērķiem un darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai saprastu, kas notiek mūsu attiecībās ar Bangladešas valdību, jo, protams, arī mēs vēlamies pienācīgus darba apstākļus. Kā jau daudz no jums teica, šis pakts savā ziņā ļoti unikāls. Tas ne tikai vēro informētību, bet tas uzliek pienākums arī uzņēmumiem, sabiedrībai, pilsoniskajai sabiedrībai, un zināmi uzlabojumi notiek. Tie nav pietiekami, bet tie ir. Un uh, arī Eiropas uzņēmumi ir uh, sākuši domāt par korporatīvo sociālo atbildību, veicot um, inspekcijas, pārbaudot uh, darba ņēmēja tiesību ievērošanu, lai nodrošinātu to, ka uh, to, ko šīs fabrikas ražo un to, ko šie uzņēmumi vēlāk pārdod, ka šie ražojumi ir ilgspējīgi. Tomēr Bangladešas valdībai ir jādara kas vairāk. Patiešām ir zinām pozitīvi signāli, tomēr tie nav pietiekami. Rītdien notiks sanāksme. Būsim godīgi pret Bangladešas partneriem, uh, uzklausīsim viņus, uh, paskatīsimies, ko viņi plāno. Un tā ir tā stratēģija, ko jūs prasāt un uh, mēs esam gatavi ar viņiem runāt uh, godīgi un draudzīgi. Jā, ir pasākumi, kurus mēs varam veikt, ja redzam, ka progresa nav vai arī situācija pasliktinās, bet uh, pirms sanāksmes mēs nevaram Bangladešas pusē draudēt. Izmantosim rītdienas sanāksmes sniegtās iespējas un uh, padomāsim par to, kādas ir citas iespējas. Mēs ļoti priecājamies, ka četras ILO rekomendācijas proti uzlabot uh, darba kodeksu, lai tas atbilst ILO konvencijām. Otrakārt, uh, nodrošināt to, ka tiesību akts par eksporta zonām atļauj pulcēšanās brīvību, kā tiek izmeklētas um, arotbiedrību līderu vajāšanas ka reaģēšana notiek pēc iespējas ātrāk, nevis tikai tad, kad um, uh, ir pēdējais laiks, ko darīt. Mēs priecājamies, ka tas viss tiek darīts, un mēs pilnībā atbalstam Eiropa, uh, starptautiskās darba organizācijas uh, iespējas. Mums uh, ir jālepojas arī ar uh, iniciatīvu par mm, konflikta derīgai, par izrakteņiem, kas tiek iegūti konflikta zonās. Apģērbu ražošanas nozarē tas nav tik vienkārši, bet eh, šobrīd mūsu prioritāte īstermiņā ir panākt to, ka mūsu iniciatīvas tiek īstenotas un praksē darbojas. Apģērbu ražošanas piegādes ķēdes ir fragmentētas, eh, ļoti sarežģītas, tur ir liela dažādība, ir iesaistīti daudzi mm, spēlētāji dažādās pasaules malās. Uh, un tas ir sarežģīti. Mums jau ir iniciatīvas par eh, korporatīvo sociālo atbildību, atbildīgu uzņēmēju uzmanību. Daudzi lielie Eiropas uzņēmumi, kas darbojas eh, tekstilu nozarē, to ievēro. Mēs sadarbojamies ar ILO un citiem eh, reģiona partneriem, lai atbalstītu izmaiņas, lai apmācītu šos cilvēkus, iedrošinātu uh, un arī organizējam sanāksmes, lai veidotu kontaktus starp dažādām iesaistītajām pusēm. Un tas ir eh, devis zināms rezultātus, bet mēs turpināsim strādāt un cerams, ka ciešā sadarbībā ar jums mums izdosies izdarīt spiedienu un nodrošināt to, ka tiek uzlabota darba ņēmēju un darba ņēmēju organizācijas situācija gal galā arī jauno mm, sieviešu un bērnu situāciju, kas strādā šajā nozarē. Šeit ir daudz darāmā, un mēs šo cīņu turpināsim. Lielas paldies jums par ak aktivitāti, un mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Paldies, eh, komisāra Valstrēmas kundze. Paldies par to, ka piedalījāties šajā diskusijā. Šobrīd šai diskusijai pieliekam punktu un jūnijā mēs